Nav tik bieži situācija, ka varam šeit stāvēt un paust prieku, ka beidzies ir karš. Bet beidzot, pēc tik ilgiem gadiem, Šrilankā beidzies karš. 2010. gadā ir uh, izveidota valstī arī samierināšanās komisija un eh, notikušas arī vēlēšanās. Augustā ir izveidota izmeklēšanas komisija. Uh, bezvēsts pazudušiem. Ziemeļprovincēs arī bijuši vēlēšanas. Tas viss ir pozitīvi, bet, diemžēl, ir arī tumši mākoņi pie apvāršņa. Jo tāpat laikā mēs varam konstatēt, ka ir atsākušies konflikti, apdraudējumi. Un visā šajās situācijās ir neaizsargātie kas ir īpaši pakļauti riskam. Līdz ar to ir nepieciešams eh, steidzīgi risināt šīs problēmas. Ir nepieciešams tāda komisijas izveide, kas izmeklētu kara noziegums abās pusēs, un abas pusēs vainīgie tiktu sodīti, lai tādēļ nodrošinātu taisnīgumu. Ano ietvaros tiek sagatavots ziņojums, tas arī ir nepieciešams. Ja tas nenotiks, tad ANO ir e, jāizveido sava izmeklēšanas komisija. Mums ir jāsauc pie, atbildī, pie atbildības vainīgie par kara noziegumiem. Ja cilvēki ir kļuvuši par upuriem vardarbībai, tad vieglāk ir aizmirst un piedot, iet tālāk ja ir bijis taisnīgums. Un tieši tas ir tas, ko mēs prasām, lai Šrilanka varētu sekmīgi doties savu nākotnes ceļu.